Welcome to the meet. Sveicu jūs uh, budžeta komitejas sanāksmē. Lūdzu, apsēdieties. As uh, always. Kā vienmēr, pirmais darbkārtības punkts ir darbkārtības pieņemšana. Ja nav iebildumu, tad uzskatīsim darbkārtību par pieņemtu. Otrais punkts. Priekšsādātāji paziņojumi. 3. septembra 2019. gada koordinātoru lēmumi eh, ir atrodami um, sēdes dokumentos. Ja neviens neiebilst, tad tie arī tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Un trešais punkts - protokola apstiprināšana. Ja neviens neiebilst, vai jūs varētu lūdzu pievērsties tam, ko es saku, tad mēs uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Runājot par ceturto punktu, te mēs runājam jau par balsošanu. Ceturtais punkts ir par 2019. gada pārvedumu uh, trešo sadaļu komisiju. Mēs neesam saņēmuši nekādus pieteikumus pārvedumiem. Uzreiz varam pāriet pie piektā punkta par uh, eh, 2019. gada pārvedumiem citas sadaļas. Un Fernandes kungs, eh, bet viņš jau ir izgājis no zāles. Vai kāds uh, cits izteiksies par šo jautājumu? Ja nē, tad uh, var uzreiz dot vārdu ēnu referentiem. Ja visi man māja un smaida, tad es saprotu, ka iebildumu nav un ka mēs uzskatām šo pārvedumu par apstiprinātu. Vai jūs man piekrītat? Paldies! Is that correct? No, oh, sorry. Monsieur. Es atvainojos, Fernandeša kungs, par piekto punktu. Tie ir pārvedumi 2019. gadā citas sadaļas. Paldies, priekšsādātāji. Šis pārvedums nav problemātisks, bet es varu runāt portugāļu valodā. Es runāšu portugāliski. Šis ir pārvedums, kas ir saskaņā ar 103. pantu. kas attiecas uz tulkošanas izmaksu nosekšanu, un e, tas tiek kompensēts saskaņā ar pantu 103. E, pirmo paragrāfu. Un šeit ir jārunā arī par citām lietām, nav citu pārvedumu lūgumu, tāpēc domāju, ka varam piekrist šādam pārvedumam, kas ir uh, punktā 5, uh, 19. Vai kāds no ēnu referentiem grib izteikties, tagad uzklausot Fernandešu kungu? Ja ne, tad, eh, kā jau teicu, ja nekāda iebilduma nav, tad šis pārvedums tiek uzskatīts par apstiprinātu. Paldies! Sastais punkts. Ēku politika. Nav šobrīd nekādu dokumentu šeit, kas būtu jāskata. Ok. Labi, tad pārējām pie septītā punkta ja vien uh, Kelleres kundze, viņa ir kur? Nē, paldies. Brexit ārkārtas plāna prezentācija. Kopmans is not here. Kopmans nav klāt. Tad pāriesim pie astotā punkta un gaidīsim Kopmanu kungu, līdz viņš ieradīsies. Jā, vai viņš kaut kur slēpjas?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 So, yeah, the Commission has proposed a Komisija ir piedāvājusi Brexit ārkārtas plānu 2020. gada budžetam saskaņā ar vadlīnijām, kas tika pieņemtas šā gada sākumā par 2019. gada budžetu. Šis dokuments ir jāapstiprina piekrišanas procedūrā, proti parlamentam ir jāpiekrīt nevis uh, komisijas priekšlikumam, bet padomes lēmumu projektam, kuru padome ir sākusi izstrādāt. Informēja, ka koordinātori izlēma šo uh, dokumentu uh, uzticēt man, kā priekšsādātājam, tāpat kā iepriekšējā ārkārtas pasākuma arī tika atvēlēti manam priekšgājējām. Es ceru, ka apvienotā karaliste neizstāsies bez uh, vienošanās, bet mums, protams, ir jāgatavojas tomēr šādai iespējai ir svarīgi tātad skatīt pēc iespējas drīzāk šo jautājumu, jo ir iespējams, ka Lielbritānija izstāsies 31. oktobrī bez vienošanās. Tagad dod vārdu Kopmanas kungam, kurš ir uh, DG Budž uh, ģenerāldirektors, lai viņš var stādīt mums priekšā komisijas priekšlikumus. Kopman kungs, lūdzu. Paldies, Fanovert Velt kungs. Labrīt jums visiem! Es gribētu izmantot šo iespēju un prezentēt uh, šīs uh, ārkārtas regulas projekta priekšlikumu saskaņā, eh, gadījumā, ja ir uh, nevienošanās Brexits. Es arī esmu sagatavojis prezentāciju. Varbūt mēs to varētu redzēt, bet sākumā gribētu uzsvērt, ka šis priekšlikums ir daļa no pakotnes, pasākuma pakotnes, kas tika pieņemta uh, 4. septembrī. Un būtībā mērķis ir apvienotie karalistei piedāvāt iespēju turpināt līdzdarboties budžetā gadījumā, pat ja nav panākta vienošanās par uh, izstājas noteikumiem. Tas tātad arī turpinātu uh, apvienotajai karalistei um, iespēju saņemt uh, finansējumu no programmām, arī saņēmējiem apvienotajai karalistē. Un, uh, protams, ka tas tiktu modelēts saskaņā ar uh, noteikumiem, kas jau ir Eiropas Savienības likumdošanā un kas ir atrodami 2019. gada ārkārtas regulā, kas uh, stājās spēkās uh, šogad. Runājot par uh, galvenajiem elementiem, galvenajiem mērķiem šajā priekšlikumā. Es gribētu par to skaidri runāt. Nu, ir arī prezentācija, varbūt, ko ir grūti izlasīt. Bet galvenie mērķi šim priekšlikumam <clears throat> ir divi. Tas nodrošinātu tādu sakārtotu budžeta izpildi, ieviešanu un, eh, protams, arī uh, mazinātu uh, pārtra, pārāvumus, traucējumus saņēmējiem gan apvienotajā karalistē, uh, gan arī uh, daudzās citās ES valstīs, kas ir daļa no konsorcijiem pētniecības jomā, kurā apvienotās karalistes saņēmēji arī darbojas. So main... Tātad galvenie elementi šajā priekšlikumā jums droši vien nešķitīs īpaši e, jauni, jo te e, tiek ievēroti tie paši principi un tā pati struktūra, kā pastāvošajā padomas regulā 2019.1197, kas e, nodrošina ārkārtas ietvaru šim budžeta gadam. Mēs esam centušies pēc iespējas ierobežot dažādus pielāgojumus, tiešām lai ievērotu tos noteikumus, par kuriem jau ir panākt vienošanās. Tāpat kā 2019. gada ārkārtas budžeta regula, arī šeit tiek paredzēts, ka neviena dalība valsts rezultātā nemaksātu vairāk, tātad tā ir budžeta neutralitāte dalība valstīm, tātad šie maksājumi tiek saglabāti attiecīgajā līmenī. Un uh, tas, tā summa, kas ir jāmaksā apvienotai karalistei, protams, eh, sastāvētu no apvienotās karalistes eh, pašu resursu maksājumu saskaņā ar budžeta projektu 2020. gadam, un tomēr tas būtu eh, jāpielāgo ņemot, vēro, ņemot vērā kopējos tēriņus pieņemtā budžeta ietvaros. Tātad šeit ir nediedz, nedaudz atšķirība no 2019. gada ietvara. Uh, kalendārs, kuru mēs eh, piedāvājam, jeb grafiks, arī ir nedaudz atšķirīgs no tā eh, laika grafiku, kāds tika piedāvāts eh, iepriekšējam ārkārtas ietvaram. Mēs prasītu tad apvienotajā karalistei 2020. gada 1. janvārī vai septiņu kalendāro dienu um, gaitā pēc regulas stāšanās spēkā sniegt rakstisku apņemšanos uh, izpildīt saistības jeb nosacījumus, kas ir noteikti šajā regulā, lai izmantotu šo te regulas piedāvāto iespēju. Tas ir saistīts, eh, protams, ar maksājumu veikšanu, kā jau es tikko paskaidroju, bet tas ir arī izšķirīgi svarīgi um, apvienotie karalistei, jo tā tad pieņemtu kontroles un uh, revīzijas, ko veiktu Eiropas Savienības iestādes, un tad apvienotie karalistei būtu uh, jāveic savi pirmie maksājumi 20. Eh, janvārī, eh, jeb 20 dienas pēc regulas stāšanās spēkā. Tam tad būtu jābūt eh, pirmajam maksājumam. Runājot par tālākajiem soļiem, procedūra šajā regulā ir paredzēta tāda pati kā iepriekšējā. Tur ir vajadzīgs vienbalsīgs padomus balsojums un pēc tam Eiropas parlamenta piekrišana. Šeit svarīgi ir eh, atzīmēt, ka gan Vācija, gan Čehija um, ir um, ar nacionālām prasībām, proti, ka ir jāapstiprina arī parlamentam tas viss, un tas prasa nedaudz laika. To nosaka konstitucionālā kārtība, un tāpēc mēs tur neko nevaram mainīt. Mūsuprāt, tas nozīmē, ka drīza šīs regulas pieņemšana ir izšķirīgi svarīga, lai uh, Eh, nodrošināt, ka tā būs, būs arī spēkā un pieejama, un lai tādējādi nodrošinātu paredzamību līdzekļu saņēmējiem, un lai varētu pienācīgi ieviest 2020. gada budžetu. Es domāju, ka tas arī uh, lielos vilcienos apkopo uh, priekšlikumu, tas ir līdzīgs iepriekšējam, un uh, ņemot vērā uh, Uh, to, ka jūs uh, apstiprinājāt 2019. gada ārkārtas ietvaru. Es domāju, ka šo jūs arī varēsiet apstiprināt. Paldies, Kopmans kungs! Vai es varētu lūdzu jūs palūgt, uh, ja jums ir līdzīgas diskusijas vai prezentācijas, varbūt mēs varētu šo prezentāciju saņemt laicīgi, lai varētu ar to iepazīties un varētu pēc tam uzdot jautājumus un izteikt komentārus. Vai vēl kāds grib, vai kāds grib tagad izteikties? uzdot jautājumus. Lokungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji, kā biznesmenis. Es um, neizprotu, ka mums nav plašāk skatījuma uz to, to kas notiks apvienotā karaliste 31. E, oktobrī stāstīsies bezdarījumu. Iespēja ir pus uz posi. Un eh, es eh, jau pagājušajā nedēļā Strasbūrā stācīju, ka es šādu nolīgumu neprakstītu, eh, ja es būtu zaudējis kāru. Un es kā biznesmenis vēlētos sagaidīt to, ka parlaments un Eiropas uh, Savienība būtu ar diviem budžetiem - gadījumam, ja mēs paliekam un gadījumam, ja mēs atstājam. Un Bartniekungam vajadzētu eh, zināt to, kas notiks izstāšanās gadījumā. Bez darījuma tas radīs lielu caurumu budžetā. Un eh, esmu neizpratnē ka par to, ka mums nav informācijas, ko apstrādāja. Tā būtu jābūt pieejamai visiem, jo ja mēs izstāsimies bezdarījumi, tad. Uh, E, visiem būs jāmaksā vairāk naudas. Otrs lieta ir ņemot vērā ekonomiskās prognozes Eiropā, kas pasliktinās katru dienu. Vai mums nevajadzētu domāt e, par to, kā samiz, samazināt un nevis palielināt mūsu izmaksas? Es domāju, ka šis ir jautājums, ko uzdots jau visi vēlētāji e, kuri daudz uzskata, ka Eiropa viņus dzen nabadzībā. Es nedomāju, ka būtu saprātīgi eh, plaisu nosekt ar dažādiem nodokļiem par plasmasām citām, bet paredzēt divus budžetus gadījumam, ja ir darījums eh, un, gadī, un izstā, ja nav darījuma un izstājamies, un otru budžetu gadījumam, ja mēs eh, paliekam. Jo vēl aizvien tiek sagaidāts, sagaidāms, kā pienotā karalista maksās, mēs neesam. Uh, um, pārstāvēt visās komitejās un pret mums izturas kā pret vasaļu valsti. Es uzskatu, ka mums ir jāpieņem lēmums samērā drīz šajā sakarā. Paldies! Havārd kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu dzirdējis tik daudz bezjēdzību no uh, Eh, Brexit partijas puses, kopš viņi ir ievēlēti eh, parlamentā, un šis Brexit eh, partijas bezjēdzīgums ir tas, kurš līdzina šobrīd apvienoto kar karalisti. Tas attiecās nevis uz Eiropas Savienības budžetu, bet uz uh, Britu institūcijām, eh, lai tās turpinātu dalību Eiropas programmās līdz 20. Eh, eh, gada beigām. Ja Britu valdība lems, ka tā ir tā, to vēlme izstāties 31. oktobrī bez darījuma. Es ceru, ka tā nenotiks. Un sausais atlikums. Uh, izstājoties bez darījuma. Un bez optīna budžetā, kā to vēlētos Britu valdība, kas nebūtu nav vasaļu valsts nostāja, dod iespēju Britu uh, universitātēm turpināt strādāt bez pārtraukuma pie Eiropas pētniecības programmām, kur tās ir iesaistījušās. Va un Braitonā, kur tiek veidots Britu filmas, turpināt saņemt eh, finansējumu no Eiropas un Britu nozars turpinātu uh, izmantot Creative Europe programmu, turpinātos maksājumu Britu zemniekiem. Un, protams, tas dot iespēju partneriem Eiropas Savienībā turpināt viņu dalību šajās programmās. Uh, tajās sadarbības programmās, kas ir izdevīgas visiem. Tas atti šeit ir runa par to, ka jāpanāk pienaicīgi pārēji bez pārāvuma. Eh, lai nodrošinātu to, kā Britu valdības apņemšanās turpināt būt spēkā un tas nostādītu Britu valsti labākā pozīcijā, lai veidot savienības, attiecības ar Eiropas Savienību. Un ja tik tiešām šie muļķi domā par savu valsti, tad viņi atteiktos no šīs pilnīgi idiotiskās retorikas un domātu par saprātīgiem risinājumiem Eiropas Savienībai un viņu valstī. Uh, Paldies, Olbricht kungs, nākošais runātājs. Ikvienam būs sava kārta. Es eh, gribētu lūgt eh, komisiju precizēt, ņemot vērā izklāstītos skaitļus, ko komisārs Ettingers mums piedāvāja pirms eh, pāris mēnešiem. Uh, Britu e, devums, kas būtu ap 17 miljārdi mīnus atlaide, tas nozīmētu starp 11 un 12 miljārdiem, un es saprotu, ka e, tā ir Brexita radītā plaisa Eiropas Savienības budžetā, kas ir ap 11, 12 miljārdiem, un Cik tālā ceros, komisārs sacīja, ka Uh, apvienotā karalists saņem ap 5, 6 gadā. Līdz ar to mēs no 11, 12 atņemtu 5 vai 6, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības problēma nākošajā gadā, ja es visu saprotu pareizi, mēs varam runāt par 6, 7 miljardiem 20. gadā. Protams, Hovārda kungs, tā ir tā problēma, ja mēs pilnībā pārtraucam finansēt projekts apvienotie karalistē. Mums būs problēma Eiropas Savienībā ar 5-7 miljārdiem. Tas un kas tad notiek ar 20. gada budžetu, ja šī, šis iztrūkums ir 5 līdz 7. Mums tā tad ir 20. gada budžets jāsamazina par 5 līdz 7 miljardiem dažādās programmās. Un, ja mēs vēlamies paturēt šo pašu līmeni, nākošajā gadā būs 12, bet 12, e, 20. gads būtu 12 mīnus britu projekti. Vai mana izpratne ir pareiza? Mēs uzklausīsim visus jautājumus un piezīmes, un tad eh, Kopman kungs atbildēs vai mēģinās atbildēt. Holmairs kungs. Jā, man bija ļoti līdzīgs jautājums kā Ulbrihta kungs, un es eh, neatkārtošu to vēl vienreiz. Tas tieši tas pats jautājums, ko es gribēju uzdot. Un uh, es gribēju kolēģim no Lielbritānijas, kas nav no sociāldemokrāta frakcijas, vienkārši teikt, ka uh, budžets, kurā Lielbritānija vairs nepiedalīsies, līdz ar to jūs arī nepiedalīsies. Ties tā izstrādē, līdz ar to nu, jums nav īpaši uh, jēgpilna diskusija par šo budžetu. Paldies! Paldies, Nilsen kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Hovards kungs, ļoti interesanti dzirdēt tādu retoriku, kā muļķi un idiotisms. Viņš acīm redzot ir eh, nesen piedalījies Leiboristu partijas eh, kongresā, kur bija skaidrs redzējums par Brexitu. Pēc tīra Brexita apvienotā karaliste neveic maksājums Eiropas Savienībai. The... Talking... Vārdkungs runāja par lauksaimniekiem, bet eh, apvienotās karalists valdība jau ir apsolījusi pie izsniegt attiecīgus maksājumus apvienotās karalists saņēmējiem. Eh, jautājums var būt ar pārobežu sadarbību eh, kad universitātes apvienotajā karalistē sadarbojas ar universitātēm Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka maksājumiem ir jābūt projekta specifiskiem un uh, apvienotos karalists valdība izmaksātu specifiski apvienotās karalists universitātēm par dalību, un maksājumi notiek projekta specifiski. Apvienotā karaliste varētu izvēlēties eh, sadarbības pasākumos atkarībā no valsts prioritātēm. Eh, to Havard kungs sauc par valsts suverenitāti. Thank you. Madame Laporte. Laporte skundze ja vēlaties izteikties, lū, tad jālūdz vārds. Laports kundze, paldies priekšsēdētāji. E, šis e, regulējuma e, projekts parāda, cik nopietnas sekas būtu apvienotās karalists izstājai bez darījuma. Un šajā gadījumā šis priekšlikums dotu iespēju Britu saņēmējiem uh, Eh, saņemt Eiropas fondus līdz 20. gada beigām ar nosacījumu, ka apvienotā karalista izpilda savas budžeta saistības un piedalās ar maksājumiem. Iespējams, šis teksts tiek skatīts dažādos veidos. Varētu uzskatīt, ka tā ir rokas pasniegšana Britu valdībai ar šādu provizoro budžetu, bet mēs domājam pilnīgi otrādi, ka Eiropas e, Savienība mēģina ierobežot hard Brexit sekas. E, vai to vēlas vai nē Eiropas vadītāji? mums ir jārespektē mūsu demokrātiskie principi. Attiecīgi. Būs jākompensē nākotnē e, zaudējums no e, britu e, tīrajiem maksājumiem, kas būtu ap 5 miljārdiem. Kāpēc to nedarīt tagad, nevis ar citiem iemaksām, bet samazinot mūsu budžetu? Esmu nobažījusies par to, kā eh, izstā, Britu izstāšanās palielinātu mūsu maksājumus par 1 līdz 2 mil, eh, miljārdiem. Mēs esam paredzējuši grozījumus budžetam, kas, kas nozīmētu samazināt par 2,7 miljārdu Eiropas Savienību budžetam. Mēs to dzirdēsim nākošajā komitejas sanāksmē. Un tā vēlāk vispārīgi piezīme anticipēt eh, bezdarījuma izstāšanos ir labi bet vēl ir labāk vest sarunas ar Britiem, lai izvairītos no šāda hard Brexita. Un es vēlētos, eh, lai mēs ņemtu vērā pagājušās nedēļas rezolūciju, kas eh, liek Britiem uzņemties atbildību eh, pilnībā par hard Brexit rezultātiem. Mr. Papadimulis. Nākošais runātājs deputāts Papadimulis. Paldies, priekšsēdētājs. es eh, redzu, kā notiek mēģinājums parlamentu pārveidot boksringā, un ar to nodarbojas kolēģi grupiņa, bet es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēt uzmanību uz to, kas ir svarīgi mums, tiem, kuri paliks un turpinās strādāt pie Eiropas projekta. Domāju, ka mūsu pienākums ir pieprasīt komisijai un dalībvalstīm divas opcijas, divas atšķirīgas versijas, vienu Brexitam ar vienošanos un otru bez vienošanās. Vai komisijai ir nolūks turpināts pretoties tendencei, kas eh, dominē padomē, bet ko noraida parlaments, un kas ir ņemt vērā Brexit iespēju, veicot samazinājumus kohēzijas budžetā, KLP, nodarbinātības iniciatīvā, jauniešu nodarbinātībā Vai jūs esat eh, domājuši, kā palielināt pašresursus, eh, vai izdarīt spiedienu, lai palielinātu dalībvalstu devumu? Kāpēc tiek uzskatīts, ka darīt vairāk ar mazāk ir eh, neaizskarama dogma? Andrēsen kungs. Mal auf uh, Deutsch un um mani. Jā, es runāšu uh, vācu valodā, tad uh, vieglāk varu domāt. Un es domāju, ka no vienas puses. Uh, Mēs, Zaļo partiju, mēs domāju, ka nu neviens nav ieinteresēts, lai Lielbritānija bez vienošanās izstātos no Eiropas Savienības. Un es personīgi arī nedomāju, ka tas būtu Lielbritānijas interesēs. Hovarda kungs no sociāldemokrātiem ļoti skaidri par to tikko runāja. No vienas puses, balstoties uz uh, programmām, kas ir uh, aizsāktas, un arī tādēļ, ka ļoti daudz cilvēku Lielbritānijā gūst labumu no tā. Un ja nav nekādas vienošanās, kādas ir nākamie maksājumi, šīs programmas netiks tā turpināts. Nu, tas ir jābūt visiem skaidri. Un tas nav arī to interesēs, kas vēlas uh, no Lielbritānijas puses saprātīgi ceļu turpināt ar Eiropas Savienību. Un no otras puses ekonomiskā situācija Lielbritānijā, ja nav vienošanās un nav skaidrs jautājums, vai Lielbritānija kaut kādā veidā turpinās iemaksas, tas nenāk nevienam par labu un pavisam noteikti tas nenāk par labu Lielbritānijas ekonomiskās situācijas stabilizācijai. Drīzāk tā a, tiks sašūpināta arī finanšu tirgi. Nu, vienalga, kāda ir jūsu personīgā nostāja pret a, Brexit, gan Lielbritānijai, gan pasaules ekonomikai, tā būs liela problēma. Un tādēļ ļoti nozīmīgi, lai finansējumu un budžeta jomā nu vismaz kāda vienošanās ir par nākamo gadu, jo arī mūsu interesēs, Eiropas Savienības interesēs, mēs nevarēsim vienkārši īsināt uh, esošās programmas, lai uh, taupītu naudu. Tas tā nefunkcionēs un pilnīgi vienalga, kādi ir uh, uzskati, kāda ir pārliecība. Uh, kāda ir pārliecība par Eiropas Savienību, veicināšanas programmas, kas jau ir sāktas, ir ļoti daudz iestādes reģiona Eiropas Savienībā, kas ir atkarīgi no tā, lai nu vismaz nākamajā gadā maksājumi tīr, tiktu turpināti. Uh, un dažu nedēļu un mēnešu laikā mēs nevarēsim īstenāt līdzekļus veicināšanas programmā, piemēram, kohēzijas programmās un citās jomās. Tādēļ ļoti steidzams uh, lūgums komisijai un padomei ne tikai sagatavoties, bet arī neplānot tādus scenārijus, kas uh, novest pie tā, ka mums vienkārši šaklā veidā programmas jāīsina. Tas nav realistiski un tas neatbilst tam, uh, ko Eiropas Savienība arī, piemēram, klimata jomā ir uzņēmusies. Paldies! No further comments. Vairāk komentāru jautājumu nebūs. Balakungs. Paldies! Šie jautājumi ir svarīgi, bet nu jau pirms trim gadiem apvienotā karalista nobalsoja par izstāšanos, un mēs vēl aizvien turpinam debatas. Deputāts Havārds runāja par apvainojošiem Brexit partijas deputātiem, kad viņi, ka viņi uzvarējuši vēlēšanās. Es lūgtu respektējiet balsojumu. E, Laboristu partija nerespektē Britauts e, vēlmi. Es gribētu lūgt Eiropas Savienību arī mūs respektēt. Jā, mēs esam ir ar diskusiju par to, kādas summas tiek maksātas un kur, un uh, Es uh, atbalstu to, ka Britu valdība atbalsta akadēmiskās institūcijas, lai tās izpildītu savus taistītas, bet atcerieties, mēs stājamies ārā, mēs nobalsojām. Uh, Leiboristu partija šo balsojumu nerespektē. Mēs to darām. Mēs darām visu. Mēs da strādājam, lai varētu izstāties. Monsieur... Damīr. Damīr kungs. Sorry, I'm, I'm, I'm sorry, I just came. Atvainojiet, es uh, ierados uh, ar novēlošanos, un es uzskatu, ka un saprotu, ka apvienotā karalista ir demokrātiska valsts, bet mēs dzīvojam parlamentārā un nevis referenduma demokrātijā. Un viens no iemesliem, kāpēc. Un jā, es. Mm, mīlu savus Brexit partijas kolēģus, bet viens no iemesliem, kāpēc mēs neesam izstājušies, ir tas, kā konservatīvo valdība, kurā uzsāk referendumu. Eh, uzsāk 50. panta darbību mēnešus pēc referendumu un uh, runāju, runāt par trim gadiem nebūtu laba doma, tas neatbilst patiesībai, un tā kā mēs dzīvojam parlamentārā demokrātijā, ir šobrīd ļoti grūti konservatīvo valdībai valdīt ar vairākumu mīnus 41. Viņi neko nevar dabūt cauri parlamentā, un ja viņi neko nevar dabūt cauri, tad. Uh, var būt eh, kaut kas sagaidāms vēl no Johnsona, bet es nedomāju, ka mēs izstāsimies eh, līdz eh, ar 31. oktobru. Paldies! Es vēlos tikai atgādināt, ka mums ir jārunā par ārkārtas plāniem un nevis Britu politiku. Tāpēc pieturēsimies pie lietas Tas ir contingency plans, jeb ārkārtas plāns, un tāpēc es gribētu tagad dot atkal vārdu Kopenam Korkungs, vai jūs varat apsolīt, ka nerunāsiet par Britu politiku, piekrīt jums priekšsēdētāji. Pilnībā mēs esam Eiropas parlamentā apvienotā karaliste ir lieliska demokrātija, viņi ir pieņēmuši lēmumu, viņi Eh, to kārtot šobrīd kā neatkarīga valsts, bet eh, mēs nu, jau 46 gadu garumā esam veidojuši apliec, attiecības, un mēs esam saistīti ar programmām, projektiem, cilvēkiem, un mums ir izveidojusies uh, Eh, šī nabas saite ar Franciju, kas ir tunelis, un mēs nevaram eh, tik viegli to pārgriezt, un šeit mēs runājam par budžeta jautājumu, tāpēc es gribētu referentam uzdot jautājumu. Jūs runājat par eh, riskiem pētniecības un lauksaimniecības nozarēs, vai ir arī citi riski bezdarījuma variantam, ņemot vērā to, ka Eiropas politikas var eh, nonākt grūtībās eh, tās īstenojot. Kaupmana kungs. Un ņemot vērā dažādos uh, Eh, jautājumus un piezīmes, kas izskanēja par ārkārtas plānu. Paldies! Es eh, konstatēju divus jautājumus debatēs, kas ir Albrikta kunga jautājums, lai precizētu, kāda būs finanšu situācija hard Brexit gadījumā, un būtu jānošķir eh, tas, ko vēlas panākt ārkārtas regulējums un kas ir paredzēts 20. gada budžetā, un tas būtu atkarībā no tā, kā nobalsos budžeta lēmējiestāde, kas būtu tuvu 17 miljārdi eiro. Un acīm redzami arī apvienotā karaliste saņem zināmu summu no iepriekš piešķirtā eh, summas apvienotās karalistes eh, dalību projektos ar eh, precizitāti mēs nevaram uh, prognozēt, bet no iepriekšējām sarunām izriet skaitlis 10 līdz 12 miljārdi kā tīrā ietekme, un par to mēs varam runāt tālāk. Bet šeit ir runa par padomas regulu, kas piedāvā ārkārtas eh, pasākumu ietvaru gadījumā, ja apvienotā karalista veic savu kopiemaksu. E, nav priekšlikumu hard Brexit gadījumam, un šajā gadījumā apvienotās karalistas saņēmēji nevarēs turpināt summas no bu e, budžeta, kā tas būtu iepriekšējā uh, formējumā. Paldies, Kopmankungs! Ziņojuma projekts būs 1. oktobra sanāksmes darba kārtībā, un balsojums notiks pēc eh, tad, kad padoma būs pieņēmusi savu eh, lēmumu. Paldies Kopan kungam par skaidrojumu, un paldies par dalību šajā diskusijā. Ar to mēs esam beiguši mūsu rīta sēdi un turpināsim darbu pulksten trijos.